tās ietekmi uz ekonomiku un sociālo situāciju. Un domāju, ka tad uh, šim jautājumam pievērsīsimies vēl vairāk. Paldies! Grazie, komisārio. Paldies komisoram, saka priekšsādātā debats līdz ar to ir noslēgušās, un balsošana notiks rīt 11.30. Tālāk sēde turpināsies rīt 13. septembrī, pulkstens 9. Dienas kārtība, protams, ir publicēta un sīkāka informācija par visu ir pieejama internetā, līdz ar to šī sēde ir slēgta. Labvakar!